Tagad dažvārdi par šīs nedēļas darba programmu. Priekšsēdētāju konferencē saskaņā ar 149. reglamenta pantu pieņemtais darba kārtības uzmetums visiem ir pieejams, un Eiropas Tautas partijas grupa ir pie, piedāvājusi organizēt debates par 106 reglamentu pantu saskaņā ar glifosāta izmantošanu, un viņi piedāvāja Karim Kunga ziņojumu iekļaut šīs nedēļas darba programmā. Kurš tagad izteiksies? Lūdzu, kolēģi. Oui, merci, monsieur le président. Au nom du groupe PPE, je souhaite demander. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos EPP eh, e grupas vārdā pieprasīt šo papildinājumu attiecībā uz darba kārtību šodienai, runājot par glifosātu vielu. Uh, Es domāju, ka diskusija uh, varētu uh, notikt šeit plenārsēdē ar mm, mūsu kolēģi Karīmu, jo tas skar daudz pilsoņus. Paldies! Have... Priekšsēdētāja kungs, nedzirdējām tulkojumu uz angļu valodu. Es saprotu, ka daudz kolēģi nevar reaģēt. Tā tad. Vai jūs varat atkārtot, varbūt angļu valodā, nu, lai varētu pārtulkot angļu valodā? Oui, monsieur président. Donc... Jā, priekšsēdētāja kungs, EPP grupas vārdā, kā es jau teicu, es vēlos pieprasīt eh, papildināt šīs dienas darba kārtību ar diskusiju par glifosātu vielu. Šī diskusija var notikt pēc Karīma kunga ziņojuma izskatīšanas. Ir svarīgi, kā es teicu, par to runāt plenārsēdē. sēdē. Šis ir dosie, kas skar visus Eiropas pilsoņus. Paldies. Vai tāds eh, vēlas izteikties par šo priekšlikumu? Par. Lamberts kungs. Priekšsēdētāja kungs. Tik tiešām. Šie lieta skar daudzus pilsoņus, un es domāju, mēs visi būsim ieguvēji no šādas publiskas diskusijas. Vai kāds vēlas izteikties pret Broka kungs? Paldies! Es gribētu atbalstīt šīs diskusijas. Es arī organizēju konferenci par to parlamentā, par to tika runāts, bet es domāju, nu, ka mēs nevarētu neko jaunu šeit uzzināt, viss jau ir pateikts, un pēc stundas un 40 minūtēm beidzas grozījuma iesniegšanas termiņš. Ok. Labi. Tad balsosim par šo priekšlikumu. Tātad, kurš ir pār dēlā kundzes uh, priekšlikumu? Kurš pret? Ma ma mazākums ir pret. Kurš atturas? Priekšlikums ir pieņemts. Ai, tas var eindeutig. Kolēģi, nu nevajag te neko pārbaudīt. Mēs varam to, protams, darīt, bet es domāju, ka rezultāts bija nepārprotams. Kolēģi balsoja par, nu, bet ja jūs par katru cenu vēlaties, labi. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist. Beidzam balsot. Vai viss nobalsoja? Vai visi paspēja nobalsot? Skaisti. Beidzam balsot. 255 pār 91 pret. Nu jā, ļoti nepārliecinošs rezultāts. 16 atturējās. Priekšlikums ir pieņemts. Debates par šo priekšlikumu saskaņā ar reglamentu 106. pantu eh, notiks pēc Karima eh, kunga ziņojuma apspriešanas par otrdienu nav iesniegt priekšlikumu grozīt darba kārtību, un, ja runājam par trešdienu, padome informēja, ka Malta ir atsaukusi uh, savu kandidatūru uh, revīzijas palātas uh, locekļu iecelšanai, un līdz ar to šis jautājums Šautskunga ziņojums ir izņemts no darba kārtības. Nekādu citu grozījumu priekšlikumu nav, bet tagad Pitēlis kungs par reglamentu gribēja kaut ko teikt priekšsēdētāji. Nē, tas nav par reglamentu. Es tikai gribēju pateikt sekojošo. Nu. Kas ir noticis pēdējo stundu laikā, kāda ir bijusi attieksme pret bēgļiem Idomenī centrā, tas ir vienkārši nepieņēmami cilvēki, kas meklē starptautisku aizsardzību, pret viņiem izturs absolūti nepieņemami. Es gribētu teikt, ka bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts priekšsēdētāja kungs. Lūdzu, sazinieties ar fairam iestādēm, lai viņi beidz tā attiekties pret bēgļiem. Un es gribētu, lai arī bēgļiem tiktu garantēta drošība. Nu pat uzzināju, ka Austrija ir sākusi celt barjeru eh, pie savām robežām. Ja, wenn der Kollege Pitella hier das Wort ergreift, um ein Statement abzugeben, möchte ich. Jā, es tikai gribēju pateikt no savas puses, saka Vēbera kungs. Mēs vēlamies, lai pret cilvēkiem visi attiektos cienīgi Eiropā, bet es dzirdēju, ka Grieģijas iestādes ir piedāvājušas cilvēkiem vietas. Uh, Eh, cilvēkiem tātad no Idomēni eh, nometnes. Eh, viņiem bija piedāvāts ierasties Grieķijā, bet viņi ir atteikušies no šīm vietām. Līdz ar to vajadzētu lūgt, lai arī bēgļi izturas atbilstīgi un ievēro likums. Ich habe jetzt aber Bet par reglamentu tagad Beres skundze vēlas runāt. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mana grupa pieprasīja steidzamības rezolūciju par situāciju Senegālē. Bība Burgī gadījums, kas jāizskata, un tas ir ļoti svarīgi. Mums varbūt jūs varētu vērsties pie prezidenta Makisāla, jo Bība Burgī tika ieslodzīts un pēc. Um, tiesas eh, sēdes eh, ANO eh, paspārnē. Viņš arī tika ieslodzīts Senegālas cietumā. Tā kā es ceru, ka jūs varētu par to aprunāties ar prezidentu Makisalu. Bahereses kundze jau vairāki kolēģi ir runājuši par šo gadījumu, un es arī esmu sazinājies ar Senegālas vēstnieku un mēģināšu sazināties ar prezidentu. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Labi, tagad sakos padoms un komisijas paziņojumi par starptautisko Romu dienu. Pirmais uzstāsies Pirmā uzstāsies Jūros komisijas vārdā, lūdzu. Cienījami dāmas un kungi, cienījami deputāti, paldies jums komisijas vārdā par iespēju runāt šodien par uh, starptautisku.